Un eh, tagad eh, nākamais darba kārtības punkts ir iepazīstināšana ar revīzijas palātas 2013. gada pārskatu. Un es vēlētos eh, sveikt revīzijas palātas priekšsēdētāju Viktoru Dasilva Kaldeiras kungu, un es vēlētos arī visu pirms dot vārdu tieši priekšsēdētājiem Kaldēras kungam. Domnule Caldeira, aveți cuvântul. Nu, lūdzu, Kaldeiras kungs, vārds jums. Thank you, Mr. President. With... Paldies, priekšsēdētāji. Nekavējoties arī sākšu. Godātie deputāti, vicepriekšsēdētāji Džordževas kundze ir liels gods iepazīstināt ar revizijas palātas 2013. gada pārskatu šajā Eiropas parlamenta plenārsesijām. Šis ir ļoti svarīgs pārmaiņu brīdis Eiropai un uh, Eiropas komisija šobrīd saskarās ar eh, daudziem svarīgiem izaicinājumiem. Un eh, galvenais ir uzais, uz, uzlabot Eiropas Savienības budžeta pārvaldību. Godātie eh, deputāti, sākot šo jauno budžeta periodu, uh, Revīzijas palātas gada ziņojumā ir teikts, ka Eiropas budžeta menedžments vēl nav pietiekami labs kopumā. Eiropas finanšu menedžeri ir atbildīgi ne tikai par mm, tērēšanu, bet viņiem ir jānodrošina arī tas, ka no, tiek nodrošināta atbilstība ar noteikumiem un panākti rezultāti. Runājot par Eiropas Savienības budžeta tēriņiem, vairāk kā 150 tūkstoši miljārdu bija tēriņi 2013. gadā, un palāta secināja, ka šīs maksājumi bija atbilstīgi arī uh, iegrāmatoti, un mēs tagad redzam, ka as, runājot par kopš 2007. gada ir nodrošināta atbilstība, bet par spīti tam 90 9% tikai bija izmantot no maksimālā pieejamā finansējuma un finanšu noteikumi bija 2 miljardi līdz 32 biljardi 2013. gadā. Tas parāda to, ka ir lielāks spiediens Eiropas Savienības skaidrās naudas plūsmai. Komisijai ir jā jāsagatavo pietiekams prognozes par šo plūsmu, lai varētu uh, paredzēt finansējumu Eiropas programmām. Tajā pašā laikā vajadzētu arī parūpēties par finansējumu Eiropas Savienības uh, budžetam, kas tiešām atspoguļotu plūsmas vajadzības. Piemēram, mazākā puse no Eiropas Savienības finansējuma inženierijas instrumentos kopš 2007. gada uh, patiesībā ir sasnieguši uh, tikai 13. gadā reālos labumu saņēmējus. Mm, Godāti deputāti, Eiropas Savienības budžets tiek tērēts, bet pārāk daudz tēriņu joprojām nav atbilstīgi noteikumiem. Un mm, aptuvenais mm, aplēses budžetam ir 2% un tas parādās arī mūsu pārskatā 2016. gadā. Palāta uzskata, ka ir Mm, raidītāji mainījušies kopš 12. gada un visi tēriņa rubrikas bija materiālajā jomā un 10,6 miljārdi eiro Eiropas Savienība mm, maksāja tīri administratīvajās izmaksās. Pālāt uzskata, ka es mm, likme ir augstāka kopējā pārvaldībā un cita tur atkal vairāk ir komisijas eh, mm, vadība, un eh, tad eh, komisija koriģējoši un nacionālās iestādes varētu koriģējoši ieviektos, lai šo mm, procentu nedaudz pazeminātu un vairāk varētu tikt darīts, tā lai novērstu kļūdas jau sākumā, piemēram, mm, pā, para, palātas. Uh, princips bija samazināt 7,6% samazināt līdz 2%, ja nacionālās uh, iestādes ir izmantojuši visu pieejamo informāciju, kas bija to informācijā pirms ies, tās iesniedz um, prasības, lai komisijā atmaksātu kļūdas. Un galvenās kļūdas, uz kurām vajadzētu mm, skatīties iestādēm, šī ir. Uh, kad ir konkursu, publisko konkursu pārkāpumi vai arī lauksaimniecības pieprasījuma kļūdas un komisijas un valstu iestādēm vajadzētu rūpīgāk uzmanīties, lai novērstu šādas kļūdas šo iemeslu dēļ un nevis tikai tāpēc, ka būtu apdraudēta Eiropas Savienības efektivitātes efekti aktivitāte. Un mm, no 2007. gada līdz 13. Eh, gadam Eiropas budžeta menedžeri galvenokārt ir koncentrējušies uz pieejamās naudas tērēšanu, otrkārt uz mm, no mm, atbilstības ar noteikumiem uh, nodrošināšanu, un tad, atkarībā no iespējām, ir centušies sasniegt rezultātus, bet tam ir jāmainās, un mūsu gada pārskatā ir sniegti daudzi piemēri no 90 mm, dažādiem ziņojumiem, kurus palāta ir pieņēmusi, ka lielāks akcents uz rezultātiem varētu uzlabot sniegumu, un šajā saistībā palātas veids komisijas uh, Mm, domu pāriet no nevis uz um, tērēšanu, bet gan uz sniegumu. Un tieši akcents uz sniegumu visu pirms nozīmēs lielāku apņemšanos no Eiropas Savienības un nacionālā līmenī sasniegt labākos iespējamos rezultātus ar ierobežotiem resursiem. Otrakārt, uh, atbilstīgu mērķu sasniegšana ir nepieciešama, tāpat arī ir nepieciešama atbilstīga informācija par to. Un trešā lieta, kas ir vissvarīgākā, ir nepieciešami pareizie stimuli, lai atalgotu labo sniegumu un sodītu netik labo sniegumu. Un šobrīd eh, Eiropas Savienības budžeta pārvaldnieki šobrīd ir bijuši spiediena mm, ietekmē, ka viņiem ir vai nu jātērē nauda, vai tā jāzaudē. Un visbeidzot ir ļoti izšķirīgi arī tā, lai visi rezultāti tiktu sasniegti un tas būtu pēc iespējas redzamāk, jo īpaši Eiropas komisijai vajadzētu uzlabot mm, to, kāda vieta šai informācijai tiek pieņemta savā gadskārtējā novērtējumā, un arī attiecībā uz progresu, lai sasniegtu Eiropa 2020 mērķus priekšsādātāji, godātie parlamentu locekļi, Eiropas Savienības budžeta budžeta menedžmenta uzlabojumā nav jāizvēl starp mm, tēriņu, starp tēriņiem, starp noteikumu ievērošanu un atbilstību. Īsnībā viss trīs lietas ir jādara vienlaikus un jāpadara budžets pārvaldīgi, labāk pārvaldāms ar skaidrākiem noteikumiem, ar skaidriem mērķiem un vienkāršiem noteikumiem attiecībā uz pieprasījumu tēriņiem, un 2016. gada pārskats parāda to, ka mūsu iestāde ir pilnībā apņēmusies atbalstīt parlamentu un dienestus, lai eh, nonāktu pie atbilstīgiem rezultātiem, kas apmierinātu Eiropas pilsoņus. Paldies! Eh, Paldies! Georgievs kundze. Thank you very much, Madam President. Uh, Paldies, priekšstādājs kundze. Tēk. Uh, would... Kāda ir kungs? Gudētā ziņotāja. Vispirms vēlos šajā plenāra sēdē norādīt uz to, ka esam ļoti pateicīgi par uh, revizijas palātas pre prezentēto visaptvarošo ziņojumu konstruktīvām rekomendācijām. 2013. gadam 4,7% kļūda rādītājs ir identificēts ziņojumā, tas ir tālu no 2%. Procentiem. Tas ir materiālais uh, slieksnis, uz ko mēs tiecamies. Taču krietni zemāks radītājs nekā pagājušajā gadā, kad tas bija 4,8%. Un vēl svarīgāk, ko mēs šeit redzam, Mēs redzam, ka iepriekšējo gadu tendence, kad palielinājās šī likme, šī tendence ir apturēta. 148 miljārdu eiro komisijas atbalstīto īstenošanas programmu gada laikā. Šis ir rekordskaitlis. Un e, tas ir mūsu iepriekšējo kolēģu darba rezultāts, ņemot vērā revīzijas palāts rekomendācijas. Bet uh, svarīgākais, manuprāt, vēstījums šajā ziņojumā ir tāds, ka mums ir jāturpina strādāt. Otrakārt, mūs arī nomierina fakts, ka mēs varam arī mm, nomierināt pilsoņus un arī uh, kolēģis par to, ka mūsu darbam ir pozitīvi rezultāti, par to, ka kļūdu rādītājs par to, ko esam panākuši komisijā, ir zem 2% sliekšņa. Un ka arī, ja visas saistības izdevuma daļā ir saņēmuši pozitīvu atzinumu. Revīzijas palāta liek mums koncentrēties arī uz dalītās pārvaldības jomu, lauksaimniecību un kohēzijas politiku jo īpaši. Arī ziņojumā, kā iepriekš, mums tiek atgādināts, ka ir faktors, kas uh, ietekmē kļūdas, ļoti sarežģīti noteikumi valsts iepirkumā, valsts atbalstā, atbalstiesīgumā, Tas ir tas risks, ko revīzijas palāta mums liek risināt. Mēs apzināmies, ka mums ir jāstiprina sadarbība ar dalību valstīm. Un te mēs arī gūsim lielākos panākums, ja vēlamies nākotnē nonākt pie labākiem rezultātiem. Mēs arī vēlamies atgādināt godātiem deputātiem, ka mums ir vēl risināma ļoti īpaša problēma, proti mūsu programma daudz gadu raksturs iepratim uh, revīzijas palādes ziņojumu daudz gadu raksturam. Bieži vien mums nākas risināt situācijas, kur korekcijas tiek veiktas turpmāko gadu laikā, taču uh, Tas neatspūgļos tā gadā, kad tiek prezentēts ziņojums. Gribu ilustrēt šo atšķirību starp ikgadējo kļūdu rādītāju un šo papildus rādītāju. 2,2% bija šī kļūda mūsu maksājumiem, tātad tas būtu sama, samazinājis uh, kļūdu likmi, bet es tagad nevēlos uh, aizstāvēt mūsu pozīciju, jo svarīgākais šeit ir audzīties uz priekšu. Tādēļ Nākšu klajā ar diviem komentāriem pēc būtības. 2014. un 2020. gada periodam esam, ie, esam ie, paredzējuši jaunus noteikumus. Trīs principi - vienkāršošana, vienkāršāki izmaksas opcijas, lai samazinātu slogu un, kā norāda revīzijas palāca, samazināta kļūdu risku. Tad arī šīs uh, īpašnieciskums kā arī dalītā pārvaldība starp nacionālajām uh, iestādēm un arī politiskā atbildība augstākajā nacionālā līmenī, kā arī mudinājumi. Neto finanšu korekcijas ir ļoti svārīgi mudinājumi, lai īstenotu kontrols sistēmu, un to esam paredzējuši un iekļāvuši nākamajā daudzgad finanšu schēmā. Otra lieta ņemam vērā revīzijas palātas rekomendāciju koncentrēties uz rezultātiem, lai mēs tiešām varētu arī izveidot šo rezultātu veiktspējas kultūru, un tas būs mana darba centrā. Esmu iecerējusi strādāt roku rokā ar kolēģiem komisijā, ar dalību valstīm un citām uh, finanšu iesaistītajām pusēm. Es arī vēlos uh, apliecināt, Eiropas parlamenta priekšā, ka mēs ļoti nopietni arī analizējam jūsu noteikto rekomendāciju izveidot starp institucionālo darba grupu darbā pie rezultātiem, veiktspēju, un to arī darīsim tuvāko nedēļu laikā, izveidosim šādu um, grupu. Mums nav laika. Pilsoņi sagaida no mums to, ka rūpēsimies atbilstīgi par viņu naudu, lai varētu kalpot viņu interesēm. Apliecinu ciešu sadarbību partnerību ar revīzijas palātu, ievērojot atbilstību un rezultātus, efektivitātu, nonākt pie rezultātiem. Liels paldies komisāris kundzei! Sāksim debates. Vārds Ingeborgai Greslē, ETP. Priekšsēdētājs kundze, komisārs kundze, dārgie kolēģi, revīzijas palātas konstatēšana rezultāti, kas tiktu sasniegti ar šo naudu, tas varbūt ir tā Otršķirīgi, komisārs kundze, jūs varēsiet vē lietas vērst uz labu, tad jūs būsiet vienkārši varone. Un es jau desmitiem reižu esmu dzirdējusi, ka nākamo DFS viss atkal būs uh, citādāk. Mums ir jācīnās pret jauniešu bezdarbu, ko mēs esam sasnieguši, Roma integrācija, ko esam sasnieguši. Tā vietā mēs uh, te cīnāmies ar. Uh, visādiem kļūdu rādītājiem un indeksiem. Un eh, kā tad atšķiras, eh, kāpēc tik ļoti atšķiras revīzijas eh, palātas aprēķini, runājot, piemēram, par lauku attīstības fondu 6,7% un DG Agri 1,98% vai ģenerāla direktora Turcija uh, grib uh, pasargāties no kritikas, vai mēs te runājam par kaut kādu interešu konfliktu. Komisārs Kundze, jums te noteikti ir darba pilns rokas. Tad man vēl ir citi jautājumi - finanšu konteksti, instrumenti, kādēļ tikai 47% veiksmas kvota tālāk cīņa pret uh, krāpniecību. Tas ir patiešām ļoti bēdīgi, ka. Uh, stājoties amatā, um, jaunie uh, revidenti par galveno mērķi uzskata cīņu pret krāpniecību, nevis uh, rezultātu izvērtēšanu. Tālāk runājot par dalību valstīs, ģenerāla direktoru igada ziņojumos mēs redzam ļoti daudz korekciju, ko ir veikusi komisija. Tādēļ vajadzētu pavaicāt, vai vajadzētu Eirozonā ieviest arī sankcijas par aplamu, aplams informācijas sniegšanu. Paldies, paldies, Greslas kundze. Ajala Sanders, kundze, divas minūtes. Gracias, presidenta. Sí, bienvenida, señora. Paldies, priekšsēdētāji. Esiet sveicināti, Gergievs kundze. Jūs jaunajā amatā arī paldies Kaldēra kungam par um, prezentāciju. Ļoti iepazīstināti ar jauniem priekšlikumiem, jauniem projektiem, ļoti ambiciozi. Uh, Tagad ir Eiropas, jauna Eiropas komisija, jauns Eiropas parlaments, jauna budžeta uh, periods, un krīze turpinās. Bet nu ir arī jauni izaicinājumi, aizvien ierobežotāks budžets, problēma ar maksājumiem, Junkera 300 eh, miljārdu investīciju plāns, ļoti sarežģītu kompleksu finansējumu un arī revīzijas palāta norādīja, ka būs jābūt ļoti uzmanīgiem. Tad arī banku kontrols instrumenti, te būs jāstrādā kopā ar um, ekonomiskām iestādēm, tad arī runājot par resursiem, revīzijas palāta norāda, ka šeit ir arī uzticamības problēma. Uh, Tad mēs papildinām aizvien uh, um, lielāku deficītu budžetu, mums ir arī lielāki satraukumi ne tikai izdevumu daļā, bet arī ienākumu pusē. Lai nu kā, pateicos Kaldeira kungam, pateicos revīzijas spēlētāji par to, ka norājā, norādījāt uz to, ko esam tērējuši no Eiropas Savienības budžeta. Uh, tātad 290 eiro katru pilsonu gadā. Tie ir 3 eiro uz cilvēku gadā. Tas varētu likties maz, bet tas ir pietiekami, lai darbs kur jāīsteno kontroli, tas ir ļoti svarīgi. Liels paldies, liels paldies arī revizijas pālētē. Tad, uh, ja arī kāpē samazinām šo kļūdas uh, likmi, šīs tendences ļoti atšķirīgas. mēs atbalstam revīzijas palētu, tad mums ir jā um, vērsts uz rezultātu kontroli. Nevis tikai uz uh, nekontrolējumu izmaksām. Următorul uh, vorbitor este domnul Țarnețchi pentru un minut și jumătate. Černecki kungs, pusotru minūti. priekšsēdē, dāmas un kungi. Vēlos pateikties Galdera kungam, Lazaro kungam. Man ir prieks redzēt, ka šī nav ka tāda kā uzklausīšana, bet drīzāk, ka Georgijos kundze pirmo reizi ir arī plenārsēdē. Un jūs veikla laikrakstā ir publicēta karta, kur mēs redzam dažādu kontinentu problēmas, un Eiropā otrā uh, svarīgākā problēma ir bezdarbs jauniešu vidū, un mēs tērējam uh, šim mērķim ļoti lielu naudu. Bet vai mēs to labi tērējam, es nezinu, neesmu pārliecināts. Godīgi sakot, jā, nu ļoti labi, ka ziņojums vispār norāda uz šo uh, problēmu. Eiropas Savienības fondu pārvaldība nav atbilstīga. Tā ir jāuzlabo. 322 miljārdi eiro. Tie papildus fondi tiek sagaidīts, ka Eiropā būs lielāki parādi Nav arī īpaši lielu uzlabojumu attiecībā uz kļūdu rādītājiem maksājumos. Tas bija zem 5%, joprojām tas arī ir zem 5%. Un tad, tad vajākā vieta ir kohēzijas politika un lauku teritoriju attīstība. Tas ir ļoti svarīgi, jo šīs ir tās jomas, kur uh, jaunās nabadzīgās Eiropas valstis īpaši ieinteresēta šajā jomā. Paldies! Ālikungs Alda vērā divas minūtes. Priekšsētāja, guļētāja komisijas vicepriekšsētāja Kaldera kungs. Vispirms vēlos apsveikt revīzijas palātu par uh, ziņojumu, kas mūsu uzmanībai pievērš arī ļoti, uh, ļoti svarīgs jautājums Eiropas Savienības budžets um, ir jāizvērtē dalību valstu that... IKN. Tādēļ uzskatu, ka šī atšķirība ir tad šis pārbaudas uh, process, kādā mēs pārbaudām budžetu. Komisija. Uh, piekrītu lielākā daļa revīzijas palātes ziņojumā sacītajam. Tur ir dažādas pieejas. Un arī šeit es šaubos, vai komisija reaģēs, kad ir negatīvi arī. Uh, valstāmies uz statistiku, ko sniedz šīs institūcijas un uh, ir arī starptautiskās institūcijas, kas uh, da, valstīm sniedz makroekonomisko informāciju, Pasaules banka, SVF un Eurostatu. Tad ir uh, jābūt nepieciešamiem datiem, lai varētu salīdzināt datus no visiem šiem avotiem. Taču ir arī kas pozitīvs. Komisija atzīst, cik svarīgas ir rekomendācijas un piekrīt ievērot tās papildus. Uh, Eiropas budžeta izpilda. Tā jākoncentrējas uz rezultātiem un uz to, vai noteiktie mērķi ir sasniegt, un šeit varam arī uzlabot budžetu tikai tad, ja dalībvalsts koordinē savā starpā savas aktivitātes ar nacionālajiem un arī reģionālām iestādēm jau kopš programmas, uh, programmēšanas sākuma. Un arī Eiropas līmenī sadarbība var būt ļoti liederīga. Paldies! Paldies. Tagad eh, vārds eh, Bartam Stāsam. Zaļo vārdā minūte. Eh, Paldies, priekšsēdētāji. Uh, revīzijas uh, palāca locekļu komisārs kundze jāsaka, ka patiešām ir ļoti skumji, ka 80% no līdzekļiem tiek piešķirt dalību valstīm, un šeit ir uh, milzīgas problēmas. Dalību valsts to, uh, savu atbildību neustver nopietni, kā Dēras kungs pareizi teica, dalību valstis bieži vien atzīst, ka ir uh, kļūdas, bet tās neizskauž. 6,7% šeit ir kļūdu uh, procents, un to var samazināt līdz 2% reģionālā politika. Uh, enerģija, klimats 6,9% un dalību valsts runā par 3,9%, sociālās lietas 3,1%, dalību valsts saka 1,8%. Tātad dalību valstīm ir jāpiedāvā kaut kāds rīcības plāns, un to jāvada komisijai, Georgievas kundzei, un ir jāpaskaidro arī finanšu ministriem jānāk klajā ar paziņojumu. Un federālajās valstīs tad arī attiecīgo pavalstu ministriem ir jānāk klajā ar paziņojumu, un viņiem ir jārūpējas par pienācīgu kontroli, un ja tas nenotiek, tad uh, ministrs ir politiski atbildīgs. Paldies! Mulțumesc, următorul vorbitor este domnul. Paldies, tagad uh, vārds Marko Valievde devārdā. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos uh, pakavēties pie revīzijas palātas sacīto attiecībā uz uh, struktūras um, Uh, fondiem. Es, es nu, jauns deputāts gribu zināt, kāda ir Eiropas Savienības pieņemto vērtību pēdējo gadu laikā. Tad, tad komisija sniedz vispārējas vadlīnijas un tad nacionālā līmenī tiek definēts projekts. Taču ziņojumā redzam, ka dalība valsts nesniedz rezultāts par uh, finanšu investīcijām. Vispirms valsts vēlas zaud, tērēt naudu, lai nezaudētu naudas, un tad ievērot noteikumus, un tad visbeidzot tiek izvērtēti arī uh, sagaidītie rezultāti. Tad, nu, kur dod, kur pazūd visi miljārdi, ko sniedz Um, strādnieki un cieši no tiesiskās nevienlīdzības. Un nodokļu nu, maksātāji tādēļ arī pamatot uzskata, ka institūcijas ir uh, liekas, jo Eiropā tērē un šķērdē viņu naudu. Kā jūs uh, neredzējāt šo problēmu visu gadu laikā? Tad, tad gadu laikā, kad ne, Eiropa nevis uh, kalpo pilsonim, bet noslēdz savā starpā visādas vienošanos, lai vienkārši viens otru uh, um, piesektu. Paldies! Tagad vārds Haraldam Vilimski. Ja, Es gribēju pavaicāt, kādēļ daži te no um, kauna nav nosarkuši, ja mēs te vienu brīdi kauninājām Junkera kunga par nodokļu paradīzes radīšanu savā valstī, bet īsnībā mums te arī ir jāatskaitās par to, kas ir izdarīts, jāatbild pilsoņu priekšā. No otras puses, mēs debatējam par septiņiem miljārdu eiro, ko revīzijas palāta ir atklājusi, un 4% no ES eh, izdotajiem līdzekļiem nav piešķirti saskaņā ar visām normām. Es jau gribēju pavaicāt, kurš tad šeit uzņemsies atbildību. Tie ir eh, kādi, kas kaut kur ārā atrodas, kaut kāds abstrakts personas. Nu, kurš tad būs atbildīgs par šiem septiņiem miljārdiem eiro? eiro 120 miljonu cilvēku Eiropas Savienībā, gandrīz ceturtā daļa iedzīvotāji ir apdraudēti, viņi cieši no nabadzības. Mēs nedrīkstam pieļaut mūsu nodokļu maksātāju naudas eh, notrālināšanu. Un jāsaka, ka neviens cits kā dalība valstis pašas eh, ir eh, informēts par to, kā kontrolēt šo līdzekļu plūsmu. Paldies! Paldies un labu vakar. Es eh, gribēju jums pateikties par to, ka ievērot jums eh, atvēlēto laiku, pusotru minūtu savārmas kungam. Paldies, priekšsēdētājs kundze, paldies. Gribēju sākumā pateikties revīzijas palātai par veikto darbu. 2013. gada igadējais ziņojums lej daudz vairāk eh, gaismas uz notikumiem nekā līdz šim. Jāsaka, ka saskaņā ar rādītājiem eh, kļūmju procents sasniegt 4,7%, bet īstenībā eh, citā avot liecina, ka tie bija pat 6,3%. Bet mums jārūpējas par kvalitāti, neskaitļiem. Tikai viens piemērs par e, informācijas uzticamību, to informāciju, ko dalību valstis piedāvā e, komisijai. Ja runājam par struktūrālo politiku, komisija runā par 2,8% kļūdu rādītāju, bet mirklīt, mirklīt, nu paskatieties rūpīgāk. Ko saka revizijas palāca? 6,9%. Šajā ziņojumā ir e, tāda vērtīga atziņa, ka vairumā gadījumu dalību valstu iestādēm bija pietiekam daudz informācijas. Godātā priekšsēdētājs kundze, mums kaut kas ir jādara. Eh, ir jābūt revīzijām, regulārām revīzijām, jāpārbauda arī programmas, lai tas notiktu, ir jābūt pilnīgai caurskatāmībai, eh, ir jābūt izskatāmai tā informācija, kas jau ir mūsu rīcībā, jāvienkāršo normas un mums ir jāpievēršas tam, ko teica uh, Georgijos kundze, kad mēs iepazināmies ar, ar šo ziņojumu komitejā. Paldies, runātājs tiek pārtraukts. Uh, Jūs, diemžēl, esat. Uh, Pārsniedz sev atvēlēto laiku, un tagad Liberācka kungs uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētājs kundze, Kaldēras kungs, deputāti. Jāsaka kā ka šī būs jaunā budžeta izpildes procedūra, kura notiks piedaloties nu, gandrīz pusē jaunievēlēt deputātu un e, arī pilnīgi jaunai svaigai komisijai. Jāsaka, ka revīzijas palāta visu laiku atgādina, ka ir jābūt uzlabojumiem Mēs te runājam par nopietnu darbu un um, ievērošanu, likumu ievērošanu, nevis par to, kā nokļūt uh, laikraksts pirmajās lapusēs. Eiropas Savienības līdzekļus var izmantot lietpratīgi saskaņā ar normām, bet tai ir jātiek iztērētai mērtiecīgi, lai sasniegtu izaugsmi un nodarbinātību. Tas ir ļoti svarīgi tieši šodien. Komisāre Georgieva un pārējā komisija ir jāapgādā ar attiecīgajiem instrumentiem, izmērot sociālo ietekmi un citus. Uh, ES programmu rezultātus. Mums ir jābūt kā partneriem, ir jāgarantē, lai jebkurš Eiropas finansējuma cents nonāktu pareizajā vietā investīcijas. E, mums ir jāinvestē, nevis e, jāiztērē par katru cenu. Mums ir jāparūpējas par uh, labāku sadarbību starp komisiju, parlamentu, eh, arī eh, ņemot vērā visas galvenās politikas jomas, lai mēs ātri varam īstenot eh, nevainojumu pieņemšanu jaunajās programmās. Paldies, Vistizena kungs, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Ja Eiropas revīzijas palāta nevar dot savu svētību šo uzticamības apliecinājumu finansējumu iztērēšanai, jo ļoti daudzās jomās kļūda procents ir pārsniedz 2%, nu īstenībā tas nav nekas jauns, tad eh, runāšu par kaut ko citu. Mums ir jāparūpējas, kā sasniegt pievienoto vērtību ar šo naudu. Mums ir milzīgs budžets pamatīga naudas summa, bet visu laiku ir kaut kādas kļūdas. Mēs ar šo naudu vēlamies kaut ko mm, panākt, sasniegt. Mēs izdodam daudz vairāk naudas nekā uh, ieņemam, un uh, tā ir tā kā tāda bumba ar laika degli. Ja mēs to vienreiz neustversim nopietni, tad uh, ek turpmākā ekonomiskā situācija būs vēl piņķerīgāka. Tas ir mans vēstījums. Paldies! Un tagad, uh, Arndt kungs, uz vienu minūti 60 sekundēs es nevaru pilnībā komentēt 7 miljārdus eiro, kas ir notrālināti, nolaist lejā Rēnstelē, ir multinacionāli uzņēmumi, Un uh, mums ir jāsaka, ka krāpniecība, uh, līdzekļu iztērēšana, ne, slikta pārvaldība ir nepieļaujama. Katras dalība valsts kļūme pierāda to, ka sistēmā ir kļūda. Un pat tie projekti, ko administrē Eiropas komisija, pat tur ir 3,7% kļūdu rādītājs. Uh, Pagājuši gadu komisija vienkārši ignorēja 21% no revīzijas palātas sniegtajiem ieteikumiem. 79% tika īstenoti tikai daļēji. Ja privātu uzņēmumi ignorētu auditoru ieteikumus, viņi nonāktu cietumā arī tad, ja viņi iesniegtu 19 gadus pēc kārtas šādus kļūdainus paziņojumus un atskaitas. Uh, Paldies, Alijo kungs, vienu minūtu. Paldies, priekšsādātāji. Es pateicos revīzijas pālātai par skaidro ziņojumu un joprojām gan nav bijis pietiekami atbilstīgs reakcijas. Mēs eh, tērējam savu budžetu ar galveno domu tērēt tērēšanas pēc, nedomājot par sekām, kas saistīts ar šiem tēriņiem un rezultātiem. Un mēs arī redzam, ka ir tēriņi notikuši pārkāpjot noteikumus, kurus um, palāta sauc par kļūdām, bet kas īstenībā ir krāpšana, īpaši publisko konkursu jomā, ka ir korupcijas problēmas Eiropas mērogā. Un vēl neaizmirsīsim arī uh, finanšu finanšu apņemšanās 320 miljārdu eiro mm, līmenī, kas ir jālikvidē, un tad mēs brīnamies, kāpēc pilsoņi arvien mazāk eh, mums uzticās, un tas ir vēl jo šokējošāk, tāpēc, ka mm, komisija atsauc uz eh, suverenitātes principiem, kurus pat nav spējīgi iztenot. Deutschkungs, pusotru minūti. Köszönöm a, köszönöm a szót, eh, tisztelt el. Paldies. Priekšsēdētājs kundze. Georgievs kundze, revizijas palāts priekšsēdētāji. Pirmām kārtām gribēju pateikties revīzijas palātai par šo ziņojumu. Es gribētu teikt, ka ziņojums ir atbilstīgs un tas noteikti uzlabos Eiropas parlamenta darbu. Es nevaru piekrist kolēģi nesaudzīgajai kritikai un gribu jums uh, atkārtot, kas ir šie svarīgākie dati, kurus minēja Kaldēras kungs. 2013. gadā ES budžets bija 148 miljardi eiro 4,7% netika izmantot saskaņā ar normām. Tātad izdevumi katrā kategorijā bija aptuveni 7 miljardi eiro. Nu, tas ir pats svarīgākais, tie ir galvenie skaitļi. Jā, mums pret šīm kļūdām ir jācīnās, bet ir vēl kāda milzu problēma, par ko mēs nediskutējam pietiekam bieži. Uh, Proti, ka 7 miljārdi eiro, kas eh, nu, ir iztērēti, tos var salīdzināt ar 20. 5,30 miljardiem eiro, ko komisija nav uh, piešķīrusi kohēzijas attīstības projektiem, kas tiek regulāri instanoti. Līdz ar to ES budžets, uh, diemžēl runātājs tiek pārtraukts. Paldies, un tagad uh, Vonankungs. Paldies, priekšsēdētais kundze, gribēju pateikties arī revizijas palātas prezidentam. Esmu pārliecināts, ka vairums kolēģu. Uh, šajā zālē atbalstītu, tu būtu ļoti priecīgi, ja revizijas palāta teiktu, ka viss ir noticis kā pa diedziņu un šeit nav bijis nekādu problēmu. 4,7% kļūdu rādītājs, tas ir pārāk augsti. Un mums ir jāpasaka kolēģiem, mēs te runājam par kļūdām, bet nevis krāpniecību. Un tāpat esam informēti par to, ka vairumā kļūdas tiek pieļautas dalību valstu līmenī. To, uh, ilustrē skaitļi, kas norāda, ka dažādos kopīgas pārvaldības projektos kļūdu rādītājs ir daudz augstāks. Mums ir daudz vairāk jāsadarbojas ar dalību valstīm, ir uh, arī jāskatās īpaši rūpīgi uz tām, kas katru gadu pieļauj tās pašas kļūdas. Mums ir jāpalīdz dalību valstīm samazināt kļūdu rādītāju, kļūdu rā, uh, līmenis. Tālāk par veiktspēju. Uh, Eh, dargais kolēģi, jūs arī esat jau pārsniedzis sev atvērēto runāšanas laiku. Priekšsēdētājs kundze, es nesaprotu, tā tad. Eh, Mēs nebijām eh, pārslēguši chronometru, līdz ar to jūsu runa nesākās no nulles. No paša sākuma. Ešvort kungs, vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Negatīvais ziņojums, protams, eh, eh, mūs, mums rada vilšanos, bet īstenībā revīzijas palāca un komisijas eh, iedrošinošie vārdi arī man lika justies labāk. Atbilstīgi tika teikts, ka šis ir jauns sākums un ir pienācis laiks izskaust šīs ieilgušās problēmas. Tik runāts arī par šādu kultūras, uzvedības kultūras maiņu iestādēs. Nu, tas ir jādara arī šeit, šajā namā. Mēs esam tieši ievēlēti ļaužu pārstāvi Eiropas parlamentā. Mēs lēmjam, kā tērēt nodokļu maksātāju naudu. Un mums nav pilnvaru kontrolēt komisijas tēriņus, mums nav kā mehānismu, kā varētu e, izvērtēt, kas ir sasniegts par izdoto naudu, bet pieņemot jaunas pilnvaras, mēs šo uzvedības kultūru varēsim mainīt un beidzot varēsim saņemt pozitīvu dāsu. Paldies! Anolda Fikundze, vienu minūti. Paldies priekšsēdētāji, paldies revizijas palātas eh, priekšsēdēm par eh, eh, prezentāciju. Šeit es redzu šo kļūdas līkni, kas pieaug no 2009. gada. Un runa ir par 30 miljardu eiro. Man šķiet, tas ir nepieņemami, ka ir tik ārkārtīgi lielas kļūdas arī Eiropas administratīvajā sektorā - pensijas, atalkojums, kompensācijas un tā tālāk. Uh, E, Tur nevarētu, nevar pieļaut nekādas kļūdas ekonomiskās krīzes laikā, kad no pilsoņiem tiek prasīta taupība. Mums ļoti skrupulozi ir jāanalizē katras e, izdevums un jāsamazina jaunu Eiropas celtņu celšana. Es ceru, ka Junkers uh, kurš e, tik lielu uzmanību pievērsis arī fiskāla optimizācijā Luksemburgā, ieklausīsies arī revīzijas palātas e, rekomendācijās. Paldies! Bonanno minūte. Paldies, priekšsēdētāji! Sākumā vēlos sveikt Piemontes e, kolēģis, kas šeit ir ieradušies, tātad mēri, kuri uh, veicina demokrātiju. Paldies šiem mēriem, kas ir uh, šeit un pārstāv labāko Itālijas administrācijā. Tad, tad kā man ir tikai minūte, Vēlos uzsvērt, ka manā iepriekšējā deputāta pieredzē mm, cīnījies pret mafiju Itālijā. Man bija iespēja arī tikties ar antimafijas prokuroru Vienu Grasu, kas kļuvis par senāta priekšsēdētāju. Viņš skaidroja, ka mafija vairs nav tāda, kāda bijusi iepriekš krustā filmās un tam līdzīgs Itāli, Sicīlijā un citviet. Bet eh, mafija ir tur, kur ir daudz naudas un interesu, un kad šeit lasu revizijas palādu ziņojumā, ka ir 7 miljārdi, es redzu, ka mafija ir arī šeit, mafija ir Luksemburgā. Mafija piedalās visā šajā šausmās, kas notiek Eiropā, jo kur ir uh, šausmas un riebeklības, tur ir mafija. Paldies, uh, priekšsēdētāji. Šmītas kundzei tagad vārds minūte 30. Der Haushaltsbericht 2030. 2013. gada ziņojumā ir minēta kļūdu rādītājs 4,7% apmērā un citur eh, tie ir pat 6,3%. Un jāsaka, ka eh, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu šī uh, likme ir samazinājusies par 0,1%. Nu īstenībā priekam nav nekāda pamata. Jāsaka, ka Eiropas attīstības fonda vājā vieta ir nepietiekamās kontroļu sistēmas problēmas un arī uh, projektu atbilstība nevienmēr tiek pietiekami labi izvērtēta ir uh, jau pašā sākumā uh, jācīnās pret uh, nelikumīgiem maksātājiem, un mēs visi zinām, ka šādā garā nedrīkst turpināt, ir pienācis laiks kaut ko darīt, un ir jāizmanto mūsu rīcībā esošie kontrols mehānismi. Šis gada ziņojums mums neļauj priecāties un ir uh, briesmīgi, ka pēc 20 gadu kontrolas un sankcijām un uh, revīzijas palātas atbalsta institūcijas joprojām nevar samazināt uh, šo uh, kļūdu rādītāju. Ir jāparūpējas, lai šis. Uh, lai mūsu nodokļu maksātāja nauda netika izšķērdēta un ir jāparūpēs, lai viss zinātu, kā šie uh, budžeta nauda tiek iztērēta. Paldies, Gājera kungs, uz pusotru minūti. Paldies, priekšstādātais kundze, godātās dāmas, cienītie kungi, uh, dargie kolēģi, es varu pilnībā atbalstīt revizijas palāta ziņojumu. Zahlt es in diesem ja leicht gesunken ist. Nedaudz uh, ir pazeminājusies uh, šī uh, kļūdu likme no 4,8 uz 4,7%, bet joprojām nav pamats sajūsmai. Jāsaka, ka Eiropas Savienības uh, nauda ir jātērē atbilstīgi, un programmēšanas laikā, protams, citreiz rodas izmaiņas, sākumā ir mazāk maksājumu, un jo vairāk projekts at stiprina dalību valsts, jo uh, vairāk paaugstinās maksējumu. Un mums ir varbūt jāpaskatās, kas notika pirms septiņiem gadiem. Tātad uh, 2006. gada uh, rudenī. Uh, Kļūdu rādītājs bija 7,3% un Jāsaka, ka no 2007. No, līdz 2004. Mm, gadam tā ir samazinājusies par vienu trešdaļu salīdzinājumā ar uh, situāciju pirms septiņiem gadiem, un tie noteikti ir uh, nopietni panākumi. Ko varētu darīt vēl, lai varētu vairāk samazināt šo kļūdu rādītāji. Es varu citēt uh, šeit no revizijas palātas ziņojuma. Dažiem kolēģiem bieži vien ir svarīgi dzirdēt oriģinālo dokumentu, kas tajā teikts. Tātad ļoti daudzos gadījumos dalību valstu iestādēm ir pietiekam daudz informācijas, lai kļūdas uh, konstatētu jau laicīgi un vismaz par 2% samazinātu apjomu. Paldies, Sulika kungs, viena minūte. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Revīzijas palāta kārtējo reizi ir atradusi kļūdas jau desmito gadu pēc kārtas, tas tiek konstatēts un nekas nav mainījies. Šeit mēs runājam par naudas tērēšanu. Pirmā prasība ir izdot naudu, otrā prasība ir tāda, lai tas notiktu saskaņā ar normām, un tikai tad mēs sākam domāt, vai tas viss ir pamatoti. Nu, īstenībā tās nav tās vērtības, uz kurām Eiropa ir balstīta, nu tā tad eh, savākt naudu no nodokļu maksātājiem un pēc tam to pārdalīt, nu tā jau tam nevajadzētu notikt. Mums nevajag te izlikties par Ziemassvētku vecīšiem, kas visiem dala dāvanas. Mums ir jāsamazina izdevumi. Kopējā lauksaimniecības politika ir kas tāds, ko mēs mantojām no pagājušā gadsimta. Tai ir e, jātiek pārskatītai 50 miljārdi e, finansējumu, nes tikai ļaunumu. Paldies, Zenešovska kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze, kolēģi, dāmas un kungi. Es vēlētos komentēt Eiropas revīzijas palātas igadējo ziņojumu. Patiešām skumji, ka tas atkal ir jāatkārto, bet ir skaidrs ka Eiropas komisija cieš no sliktas naudas uh, administrēšanas sindroma. Nākotnē vajadzētu šo kaiti tomēr beidzot izārstēt. Es šeit saskatu vienu galveno problēmu, proti prioritātes netiek nospraustas pietiekami labi. Mums pirmām kārtām ir jāparūpējas, lai finansējums tiek tērēts saskaņā ar, ar normām, un bieži vien tam netiek pievērst pietiekam daudz uzmanības. Mēs arī bieži vien ignorējam uh, to, vai projekti, kas tiek finansēti no Eiropas fondiem, uh, sasniedz kaut kādu pievienoto vērtību, vai tie ir efektīvi. Un ir nesaskaņotība, diemžēl. Uh, tā, tie ir galvenie šīs slimības simptomi, arī dalība valsts nav bez vainas, dažas tā ir pārāk slinkas, tās nepiedāvā mm, uzticams datus, dažas to dara ar nolūku. Paldies, un tagad Kinīčī kundze vienu minūtu. Grācija, prezidente. Paldies priekšsēdētāji, paldies komisārs kundzei Georgievai, paldies priekšsēdējiem. Uh, Keldeiram par ziņojumu prezentāciju. Jūs arī uh, minējāt, ka palāta vienmēr arī uzsver tos pašus problēmas, tāpat skaitā arī kļūdu radītāji 4,7% 13. gadā, jo īpaši nozerē, kur Eiropas Savienības naudas tērēšana ir uzticēta dalību valstīm. Līdz ar to ir absolūti nepieciešams padziļināt uh, un analizēt visus šos iemeslus, kādēļ uh, finanšu korekcijas nav darbojušies adekvāti un varbūt varētu arī racionalizēt izdevumu izdevumu mehānismus, kā to iesaka palāta. Tad, tad eh, izdevumu efektivitāte, kā arī saistības un veiktie maksājumi. Tam būs ietekme arī uz nākotnes maksājumiem Eiropas eh, daudzgadu programmās. Tādējādi uzskatu, ka Eiropas komisija ir ātri un izlēmīgi rīkojas. Lūdzu, padariet to par savu prioritāti. Neredzu Šulīnas kundzi vai kļūdos, viņas šeit nav. Vandekamp kungs. Minūte 30. Mikro, s'il vous plaît. Criez. Ja, doet u het? Oké. Okay. Ik dank. Uh... Paldies. Revīzijas palātas prezidentam arī komisārs kundzei par uh, sniegto informāciju. Un jūs noteikti nepārsteigs tas, ka es arī varu atbalstīt uh, Grēsles kundzes kritisko valodu. Vai kaut kas patiešām notiks uh, turpmāko gadu laikā, vai kaut kas tiks uh, mainīts? Uh, Ja šeit kļūdu procents samazinās no 4,8 līdz 4,7%, nu, es domāju, ka Eiropas pilsoņu acīs tas ir par maz. Nu, ar šādiem rādītājiem diez vai mēs varēsim plātīties vēlētāju priekšā. Esam zaudējuši 7 miljārdus eiro, un es tagad nevaru atbalstīt tos kolēģis, kas teica, ka nauda ir iedota mafijai, bet jāsaka, ka mēs varētu uzlabot infrastruktūru ļoti labi, kaut vai ar pusi no šīs summas. Un komisārs kundze gribēja pavaicāt, ko jūs darīsiet turpmāko gadu laikā. Jāsaka, ka dalību valstis šeit spēlē daudz nopietnāku lomu nekā mums varētu likties. Un ja mēs runājam par uzklausīšanām, es arī jautāju par šo dalību valstu administrēšanu, līdzekļu administrēšanu tām, uh, īstenībā ir liela, dalību valstīm ir lielāka atbildība līdzekļu administrāšanā nekā mums šķiet tālāk vienkāršošana, runājot gan par iesniegumiem, aprēķiniem, vai tas ir vienkārši, vai ir iespējams to padarīt vienkāršāku. Paldies. Paldies, te ir zilās kartītes jautājums, vai jūs piekrītat eh, to uzklausīt? Gaja. Gaja, kungs, 30 minūtes. Oh, s'il vous plaît, monsieur Gaja. Ja, okay. Lieber Herr Kollege von der Kamm, ich... Dargais Vanderkampa kungs, es jūs pazīstu kā ļoti nopietnu cilvēku, tādēļ es tagad lūdzu vārdu, jo man šķiet, ka jūs pieļāvāt kļūdu. Jūs apgalvojāt, 7 miljārdi eiro ir pazuduši. Es jums varu pateikt, ko teica revīzijas palāta. Jāsaka, ka uh, šī, uh, šis uh, procentu Eh, procents, eh, kļūdu procents eh, nozīmē to, ka šie līdzekļi vienkārši nevarēja tikt, nebūtu varējuši tikt izmaksāt, vai jūs gribat pateikt, ka tie vienkārši pazuduši. Paldies kolēģim par šo jautājumu, tas precizē manu pozīciju. 7 miljārdi nav pazuduši, jā, Geira kungam ir taisnība, tie ir aplami izdoti. Paldies! Merci. Paldies! Tagad pārējām pie brīvā mikrofona un tūlītošu vārdu Andersons kundzei. Thank you. Paldies. Nu, un es arī vēlētos pateikties revizijas palātai par pārskatu. Tas ir ļoti vērtīgs un bieži vien par zemu novērtēts darbs, un īstenībā palātas darbam vajadzētu rūpīgāk sakot, nekā tas notiek. Un es piekrītu kolēģiem eh, par teikto, ka vajadzētu uz, mm, koncentrēties uz veiktspēju un nevajadzētu aizmirst arī to, ka mm, absorpcija arī ir ļoti svarīga un tieši fondu izmantošana. Apvienotajā karalistē mēs esam zem vidējā rāda vadītāja fondu apgūšanā. Un um, realitātē vispārējos vilcienos es garantiju uh, nauda, atbalsts um, plūdu gadījumā un tā tālāk. Visas šīs lietas varētu um, krietni uh, liederīgāk atbalstīt un uh, it īpaši, kas tam vajadzētu pievērsties uh, šajā ziņojumā par fondiem. Un arī kolēģis tur. Uh, Mm, bija izteicies, ka nav tiesa, ka tiek eh, šķiedētais nauda. Mēs te tomēr gūstam arī labums un īpaši kvalifi... un runātāji tiek pārtraukta. Vārds Marijas kungam, viena minūte. Υποκρισία περισσεύει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή priekšsādātājiem, te mēs nebeidzam vien būt liekulīgi. Komisija un trojka Mm, it īpaši kā viņi attiec pret uh, Grieķiju un uh, Dienvidu valstīm, un šīs mm, taupības uh, prasības ir ļoti nežēlīgas un prasa grūtu pielāgošanos, kamēr pati komisija nemaz nav uh, spējīga nodrošināt mm, uh, kārtību. Kuri bija nepieciešams arī to minēt. Uh palātā. Tātad kurš būs vainīgs, kurš uzņemsies atbildību? pār neiztērēto un nepareizi iztērēto naudu, ņemot vērā vēl arī šo ārkārtīgi lielo bezdarba rādītāju, korupciju, valsts iepirkumos, naudas šķērdēšanu, sliktu administrāciju, nav neatbilstīgi tērēšana, tas nav apmierinoši finanšu menedžments komisijas līmenī, mēs redzam, nav atbilstīgs. Ļoti daudz kļūdu. Tespo. Paldies, Soltespo kungam vārds. Viena minūte. Uh, Gospa predsedujoča, hvala za uh, besedo. Paldies, priekšsēdētāji, par doto vārdu. Es arī uh, vēlētos uh, sveikt revīzijas palātas uh, ziņojumu. Es domāju, ir ļoti svarīgi, uh, lai šī institūcija analizētu uh, to, kā tiek izmantot Eiropas līdzekļi. Bet vēlētos uzsvērt šādu lietu. Mēs varētu izmantot Eiropas Savienības līdzekļus labākā veidā. Tas ir tiesa, revīzijas palāta to atzina. Mums vajadzētu nospraust skaidrus mērķus un tieši ka tieši tā mēs varētu panākt šādu rezultātu. Un uz to mums vajadzētu koncentrēties. Uz to vajadzētu koncentrēties arī komisijai. Mums vajadzētu paraudzīties uz tiem noteikumiem, kas ir pārāk sarežģīti. Uh, kas rada šķēršļus un kas uh, nepieļauj efektīvu līdzekļu izlietojumu. Daži noteikumi ir labi, bet daži var sniegt pretēju efektu. Paldies vārds Efreģa kungam. Viena minūte. Thank you. I sit on the Regi committee. Paldies, es darbojos Reģija komitejā, un mēs esam mm, izsk, arī piedzīvojuši viedokļu dažādību, un es mm, to pieņemu, un mm, tur nav nekas tāds ļauns vai mm, apzināts, ja ir kādas kļūdas, bet ir svarīgi, lai mēs atrastu veidu mm, sistēmas ietvaros, kā varētu lietas padarīt skaidrāks, un cilvēki arī mm, Mm, apjūka arī tad, kad ir liela viedokļa atšķirība, bet eh, te joprojām runa ir par nodokļu maksātāju naudu, un cilvēki nesaprot, kas te tiek darīts, bet ir iespēja, mm, ka eh, tomēr lielos mērogos to varētu at atrisināt. Laiks ir nauda, un Eiropā un arī valstī un valstīs, un ir svarīgi, lai atbilstīgi nauda tiktu izmantota, un lai tā tiktu izmantota atbilstīgi, un lai nebūtu šādas kļūdas procesām. Paldies, Morvai kundzei, vārds viena minūte. Paldies. Nu, jūsu runā izskanēja tas, ka mm, pilsoņi sagaida, ka Eiropas komisija mm, nosaka vādību, kā iztērot, iztērēt naudu. Kāda ir komisāras doma, ja mm, pilsu, vai pilsoņi tam var noticēt, ja komisiju vada Junkera kungs, kurš, kā atklājās, bija slēdzis mm, slēptas vienošanās, kad bija finanšu ministra amatā ar mm, uzņēmumiem Luksemburgā, lai izvairītos no nodokļiem. Un tādējādi ļoti daudz naudas uh, pazuda no nodokļu maksātāju kabatām un nonāca uzņēmumu kabatās. Vai jūs varat uzticēties komisijai, vai jūs varat uz, uzticēties šim cilvēkam, vai jūs domājat, vai viņam varbūt vajadzētu atkāpties un vēl, mm, un runātais tiek pārtraukts, vārds tagad ir kā puto kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Jūs ikgadējā ziņojumā, 2013. gada ziņojumā, revīzijas palāta brīdina, ka budžeta sistēma, kas ir pārāk koncentrēta uz izdevumu kvantitatīvo aspektu, palāta norāda, ka 7.13. gada periodā prioritāte bija izdevumu kvantitātei atbilstīgi. Jo, jūsu analīzē jo, un ierības novērtējumu. Godīgi sakot, čet, septiņu miljārdu eiro kļūdas rādītājs ir pārāk liels un kā to un Mm, Norāda Georgijas kundze, tas mani apmierināja. Viņa ļoti pareizi teica, ka mēs nevaram zaudēt laiku. Ir daudz uh, uzmanības jāpievērš arī šie efektivitātes rezultātu kultūrai. Arī ir uh, jāsamazina birokrātija, jāpalielina caurspīdīgums. Nevajadzētu pašiem arī pazaudēties programmās. Tiešām gaidu, ka komisija ievēros revizijas palāts rekomendācijas un pāries pie rīcības atbilstīgi pārvadot Eiropas fondus noslēdzam ar Obermēra kungu. Danke, Frau Präsidentin. Ja, alle Jahre wieder. Zum Paldies, priekšsēdētāji. Katru gadu revizijas palāta izstrādā savu pārskatu, savu ziņojumu, un liels paldies par to. Ikreiz mēs sastopamies ar izcilu darbu, un mani pārsteidz vien tas, ka uh, mm, revīzijas palātas priekšlikumi netiek ņemti vērā, pat ja tie ir ļoti liederīgi par to, ka vajadzētu pārbaudīt eh, Uh, līdzekļu liederīgu izmantojumu un nevajadzētu šeit aizklāt sev acis, uh, jo, jā, te ir noteikti mērķi, bet uh, tie nevienmēr ir prioritāti. Ir daži, um, daži mm, priekšlikumi, kas netiek ievēroti attiecībā uz nosacījumiem un tā tālāk. Un tas man atgādina un liek domāt par to, ka Eiropas, ka Savienība ir kā tāds kuģis, kuram neizdodas uh, koriģēt savu uh, braucienu. Un tiek pārtrauks runātājs un noslēgumā vārds tiek dots Džordževas kundzei. Paldies priekšsēdētāji. Es vēlētos visu pirms novērtēt komentārus, kur bija ļoti skaidri vēstījumi. Uh, Nu, un arī paldies eh, daudzajiem deputātiem, kas pauda vēlmi, lai būtu labāka finanšu pārvaldība nu, un eh, tiktu sniegti labāki rezultāti mūsu pilsoņiem. Vēlētos uzsvērt trīs lietas. Pirmais, kas eh, tieši ir šis kļūdas rādītājs? Te ir runa par kļūdām. Dažas varbūt um, līdzekļu menedžmenta kļūdas, varbūt uh, dažas ir saistītas ar neatbilstošu reģistrēšanu, un tad varbūt 0,2% tāds mazs procents saistās ar mm, tā saukto nozakto naudu. 0,2% tas ir pārāk daudz, bet uh, mums nevajadzētu jaukt kļūdas, kuras ir tīri Eh, tādas eh, praktiskas dabas eh, ar tām, kuras saistās ar mm, menedžmenta trūkumu vai pat kaut ko ļaunāku. Ja mēs konkrēti ar, apzināsim problēmu, tad mums būs vieglāk to atrisināt. Otrā lieta, par ko vēlējos runāt, ir, ko tad mēs darām, kā mēs rīkojamies. Un lielākā daļa kļūdu ir tieši tās, ka mēs investējam neatslāpstoši, eh, apmācot cilvēkus, kuri pārvalda Eiropas naudu. Un mm, tas ir tāds uzdevums, kas pelna pat vēl vairāk uzmanības nekā tam ir, jo mm, Ja ir cilvēki, kuri saprot noteikumus un māk tos piemērot, tad, protams, kļūdas procents krīt, un mums ir virkne pierādījumu, ka Atbilstīgas apmācības programmas palīdz samazināt kļūdu rādītājus, un e, šis e, līdz ar to cilvēciskais faktors ir ārkārtīgi svarīgs. Mēs tāpat arī uh, sniedzam virknis stimulu jaunajā plānošanas programmā. 6% no mm, finansējuma ir parādzēts, lai atbalstītu uh, labus sniegumu, bet ir arī negatīvie stimuli, kas ir uh, gadījumā, ja ir neatbilstoši ES līdzekļu izmantojums. Un mēs arī ļoti mm, esam eh, vērsti uz to un jau to darām, lai vienkāršot noteikumus. Uh, pašreiz ir atbalsta tiesīguma noteikumi, kas ir harmonizēti dažādās jomās, un nu, vēlētos arī teikt, ka vakardien tikos ar komisāriem, saviem kolēģiem par tērēšanas eh, jautājumiem un plānojām, kā to tālāk virzīt uz priekšu. Tas ļoti svarīgi, re, revīzijas palāta, tas, ko teica revīzijas palāta. Un tad vēl Vai mēs nopietni uztveram šo pārskatu? Jā, un revīzijas palāta Nu, no 13. gada 19. ziņojumā arī e, bija uz to norādījusi, un ka mēs ļoti rūpīgi sekojam e, rekomendācijām, un komisija arī tās īsteno, uzlabojot savu finanšu pārvaldību, un mēs arī šo pārskatu ļoti nopietni ņemsim vērā. Uh, jo īpaši mm, šajā brīdī, kad mums ir jāpāriet no striktas atbilstības kultūras uz to, ka jāliek ļoti liels akcents uz veiktspējus sniegumu. Un arī nākamgad es būšu šeit un arī gadu pēc tam, un es ļoti ceru, ka uh, būs eh, konkrēti rezultāti, par kuriem varēšu ziņot. Es pats uzskatu, ka tas nav mm, tāda cerība, bet tā noteikti būs. Paldies komisāras kundze un noslēdzot debates Kaldēras kungam vārds. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Dāmas kungi deputāti, vispirms vēlos pateikties jūsu laipnajiem vārdiem kāds veltējāt, veltījāt revizijas palātai par tās veikto darbu, un viss, kas varēja pie re, šī ziņojuma, jums pateicas. Es vēlētos runāt par dažiem jautājumiem, kas izskanēja debatēs, nevis tādēļ, kā palātai uh, būtu tieši jāatbild uz šo jaut šiem jautājumiem, bet ir jāpasaka ļoti skaidri, kas tad ir jādara. Savā ziņojumā pateicām ļoti skaidri, ka ir nepieciešams mainīt šo kultūru, ka tiek izmantoti fondi, jo vienkārši tie ir pieejami. Pretējā gadījumā var zaudēt šos fondus. Jāpadara sistēmas efektīvākas. Arī eh, ziņojumā norādījām, kā dālī valstīm ir informācija, lai varētu uh, novērst Eiropas Savienības fondu kompensāciju, un tā ir galvenā lieta. Jūs vēlaties, lai dalība, lai atbildīgās iestādes un komisija varētu darīt labi savu darbu, viņiem ir jāpalielina tieši šī preventīvā darbība. Protams, ka kļūdas vienmēr rodas, tas ir cilvēcīgi. Un šū kļūdas ir jākorģē, un savā ziņojumā mēs arī norādām. Uh, Kāda varētu, kāds varētu būt sēkas korektīvam darbam, ja to uzņems Eiropas komisija un dalība valstis šogad? Dažas operācijas, ko analizējām, bija iespējams samazināt uh, kļūdas uh, līmeni līdz noteiktajam slieksnim. Mums nav jāmaina noteikumi. Esam jau mainījuši noteikumus atbilstīgi jaunajam DFS. Eventuāli mums tagad ir jāpiemēro šie noteikumi. Mēs aicinām mainīt noteikumus, noteikumi ir mainīti, tagad ir brīdis rīkoties dalībvalstīm, Eiropas komisijai, šeit ir konkrēti jārīkojas. Vienkāršojot noteikumus, ļoti skaidri nosakot mērķus, izstrādājot uh, investīcijas programmas, kas ir orientētas uz rezultātu, kāda būs programmas konkrētā ieteikuma uz pilsoņu dzīvi, lai būtu nepieciešamie mūdinājumi un tie, kuriem ir labāki rezultāti, ir nepieciešami arī piemērotāki mūdinājumi. Priekšsēdētais kundze vēlos noslēgumā norādīt vēlreiz uz to, ka šī jaunais vīriziens uz rezultātu kultūru, rezultātu, kas būtu redzami pilsoņiem, šim ir jābūt galvenajam mūsu vadmotīvam. Tas attiecas uz uh, labklājības ekonomiku, kas rada darba vietas, kas aizsargā vīdi Vai ka visi mēs šeit uh, skatāmies šajā virzienā? Komisijas un dalību valsts ziņā ir koncentrēties uz uh, šo kultūru, kas ir vērsta uz rezultātiem, ka tiek izmantot Eiropas Savienības nauda. Paldies! Paldies, kolēģi, debatas noslēgtas. Un tagad um, darba kārtībā komisijas paziņojums miera procesa Ziemeļīrijā. Un tagad aicinu arī kolēģi, uh, kolēģi ieņemt vietas. Visu labu, Georgijas kundzi.